Darba iesākumā man jūs jāinformē, jādara tas atkārtoti, par dabas katastrofām, ko diemžēl piedzīvojām pēdējā laikā. Turcijā piedzīvojām zemestrīci, vismaz 57 cilvēki ir gājuši bojā. Arī Čīlē notika zemestrīce. Tur bojā gājuši apmēram 300 cilvēki, turklāt smagas vētras piedzīvoja Francijas piekraste rietumu piekrasta ar upuriem. Tāpat arī jāatcerās upuri, ko, kas, eh, ko izraisīja Haiti zemestrīce. Tur apmēram 3000 cilvēku gāja bojā. Un tāpēc gribētu izteikt līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un draugiem. Tā ir tiešām milzīga traģēdija ikvienam viņu tuviniekam, bet tā ir traģēdija arī visai visām nācijām, attiecīgajām tautām. Mēs līdz ar to domās e, esam ar viņiem. Un nosūtam viņiem mūsu līdzjūtību. 11. martā Lietuva atzīmēs gada dienu kopš neatkarības atgošanas. Tā bija pirmā valsts no komunistu bloka, kas pasludināja savu neatkarību. no 90. gada, mm, kad tika parakstīts eh, šis eh, neatkarības pakts, ir eh, mūsu klāt, šeit klāt arī četri, kas šo aktu parakstīja. 11. martā 1990. gadā Eh, tika pasludināta tātad šī neatkarība un, un ar to nu, tika noslēgta komunistiskā okupācija. Es gribētu pat līdz ar to apsveikt arī igauņu kolēģis, kuru, kuri arī šai laikā atguva neatkarību. 51. ročnica povstaņa tibetańskiego. 10. martā at, atzīmēsim 50. gada dienu kopš sacēlšanās Tibetā un gribam izteikt aicinājumu Ķīnas varas iestādēm mm, uzsākt dialogu ar Tibets iedzīvotājiem. W związku z uwagami poczynionymi przez posła Nigela Farage'a podczas ostatniej minisesji Sestībā ar e, Nigela Farage iepriekšējā plenārsēdē izteiktiem izteikumiem, es eh, vēlētos saskaņā ar 151. Eh, reglamenta punktu eh, paust to, ka esmu vedis sarunas ar Ferāģa kungu un esmu nolēmis uzlikt viņam sodu. Tas nozīmē, ka viņam tiks atvilktas desmit dienas naudas. Es vēlētos jūs, kolēģi, informēt arī par kādu citu notikumu. Znowu kradzież jednej z naszych koleżanek. Okradziono ją bardzo blisko budynków Parlamentu Europejskiego. Kāds no mūsu kolēģiem ir apzakts. Viņām tika nozaktas mantas eh, netālu no parlamenta īpašumiem Briselē. Esmu vedis sarunas ar Vēļģijas varas iestādēm par šo notikumu. Mūsu kolēģe Dirānes kundze darbojas kā starpniece šajās sarunās. Un situācija ir šāda. Kopā ar komisiju un Eiropas, Eiropa padomi mēs uh, vēlamies Eiropas parlamenta tuvumā un, un Eiropas uh, Savienības institūciju tūmā e, ieviest īpašu zonu, kurā tiks nodrošināta drošība. Šo drošību nodrošinās ne tikai pilsētas varas iestādes, bet arī Beļģijas e, centrālā valdība. Pašlaik notiek intensīvas sarunas par šo tematu. Pagājušajā nedēļā notika attiecīga sanāksme. Tas notika to līdz pēc e, zādzības, un pēc desmit dienām mēs uh, Uh, uzsāksim jaunas sarunas ar policiju. 21. martā notiks ļoti svarīga sanāksme. Es vēlētos jums uh, paust to, ka mēs ļoti uzmanīgi vērojam situāciju. Drošības jomā mēs vēlamies nodrošināt uh, labu drošību Eiropas parlamenta tūmā, kā arī citu Eiropas Savienības institūciju tūmā. Mēs visi sadarbojamies, lai to panāktu. Tagad pievērsīsimies protokola jautājumiem. 2010. gada 25. februāra sēdes protokols ir visiem izdalīts. Ir izdalīti arī teksti, kas tika pieņemti šajā sanāksmē. Ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim, ka parlaments.